Goldstone ieteikuma īstenošana attiecībā uz Izraēlu un Palestīnu. Es eh, dodu vārdu Lopesam Garido. Gracias, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties Eiropas parlamentam par iespēju uzstāties pār šo jautājumu par eh, misiju, kura notika apvienoto nāciju pāraudzībā par konfliktu Gazā. Kas tika, eh, kas notika 2008. Devi, gada beigās 9. sākumā un ziņojumu, kur mēs zinām, ka Goldstone ziņojuma. Apvienotās nācijas ir uzma, pieņēmuši zināšanai apvienoto nāciju ģenerālsekretāra Bankimun ziņojumu, kurā ir viņš informējis par saviem iespaidiem pēc gāzes apmeklējuma. Un papildus ziņojumu publikāciju, kurš tika pieminēts, eh, eh, kurš tika pieminēts iepriekš, eh, iepriekš, no iepriekšējo runātāju puses, Goldstone ziņojums, kurš tika sagatavots pagājušā gada septembrī un kas tika apspriests cilvēktiesību padomas 12. sesijā eh, septembrī un oktobrī pagājušajā gadā. Eiropas Savienība kopš paša sākuma eh, šajā konfliktā uzstāja, lai abas puses respektētu cilvēktiesības, lai tās īstenotu eh, savus pienākumus attiecībā pret starptautiskajām humanām tiesībām. Un tāpat arī Zviedrijas prezidentūra izveidoja Eiropas Savienības eh, pozīciju sekojošo. Pirmkārt, Eiropas Savienība uzskata, ka eh, ziņams ir ļoti nopietnas un eh, nosoda smagus starptautisko cilvēktiesību pārkāpumus un uzbrukumus pret civiliedzīvotājiem. Otrkārt, Eiropas Savienība uh, Eh, uzsver to, cik nepieciešami ir veikt adekvātas izmeklēšanas attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem, eh, attiecībā uz konfliktā iesaistītajām pusēm. Un eh, nosūtot rekomendācijas gan Izraels, gan Palestīnas pusē. Eiropas Savienība apstiprināja savu konstruktīvo pozīciju Goldstone ziņojuma gadījumā, kad ANO drošības padomē pirms viena mēneša Tā norādīja, cik svarīgi ir veikt adekvātas un ticamas izmeklēšanas par iespējamiem cilvēktiesību un starptautisko tiesību pārkāpumiem. Un es eh, varu jūs informēt, ka 4. februārī, pirms tātad nedaudz dienām, ANO ģenerāls sekretārs publicēja ziņojumu pār Goldstone rezolūcijas eh, pieņemšanu ģenerālajā asamblējā. Viņš ziņoja par Izraels un Palestīnas okupēto eh, teritoriju atbildēm, un arī, ka nevarēja šobrīd izteikties eh, par rezolūcijas īstenošanu no ientrizēto pus, eh, pušu puses. Prioritāte Spānijas prezidentūrai šajā sakarā ir panākt konsensu E, pozīcijā, sagatavojot rezolūciju, ko un apzinoties, e, apzinoties rezolūciju, ko Palestīnas pašpārvalde iesniedz e, apvienoties nācijās. Un mēs vēlētos panākt Eiropas Savienības visintegrētāko un koordināto ko pozīciju Un es vēlos sacīt, ka Eiropas Savienība atbalsta Goldstone ziņojumā pieprasīto neatkarīgas un adekvātas izmeklēšanas veidošanu. Paldies! Nākošais runātājs no komisijas eh, Georgijevs Kundze. Priekšsēdētāji, es gribēju atbalstīt to, ko teica Spānijas prezidentūras pārstāvis. Eiropas Savienība nav atbalstījusi visas rekomendācijas, bet ir skaidri norādījusi, ka ņem uh, Goldstone ziņojumu nopietni un ir aicinājusi visas konfliktā iesaistītās puses uzsākt izmeklēšanu gadījumos, kad uh, uh, kāda no šīm te pusēm ir pārkāpusi starptautiskās cilvēktiesības uh, konfliktu gaitā un šai izmeklēšanai jāatbilst starptautiskajiem standartiem. Līdz šim Izraels un Palestīnas uh, valdības un arī Hamas nav uh, veikušas pasākums, lai sasniegtu kaut kādus reālus rezultātus, tāpēc ir jānodrošina, ka šīs puses ir atbildīgas par, eh, par padarīto. Mums ir jānodod un ziņa un skaidri jānorāda, ka abām pusēm ir jāpieliek pūles, lai neatkarīgā veidā izmeklētu visus šādus gadījumus. Jāsaka, ka komi komisija ir nodrošinājusi lielā apjomā finansējumu cilvēktiesību organizācijām, kuru īstenotie projekti mm, nodrošina um, aizsardzību un palīdzību Palestīnas uh, iedzīvotājiem. Uh, runājot par uh, cilvēktiesību padomes sanāksmi martā un rezolūcijas sagatavošanu, tad es gribētu teikt šeit, ka 18. februārī Palestīnas rezolūcija iesniedz rezolūcijas projektu ANO ģenerālsekretāra ziņojumam, kā reakcija uz Goldstone ziņojumu, un Palestīnas puse norādīja, ka viņu mērķis ir panākt, ka ģenerālā asambleja 26. februārī reaģētu uz Goldstone ziņojumu. Un uh, ņemtu vērā seš, eh, rezolūciju 6410 un 5 mēnešu laikā panāktu uh, kaut kādu rezultātu. Mēs šeit, dalībvalstis un komisija, intensīvi konsultējamies par šo jautājumu, lai uh, vienotos par kopēju pozīciju. Uh, uh, saistībā ar šo rezolūciju. Es eh, atbalstu Spānijas prezidentūru tajā, ka ir svarīgi eh, noteikt kopēju Eiropas Savienības pozīciju, lai izvairītos no iepriekšējās sadalīšanās trīs daļās. Paldies priekšsēdētājiem! Tagad uh, vārds politisku grupu pārstāvjiem sākot ar Broka kungu. Vienu minūtu lūdzu priekšsēdētāja kungs, padomas eh, priekšsēdētāja komisārs kundze. Tad viss, kas, kas tika sacīts šeit, ir, eh, protams, atbalstāms, ir eh, svarīgi īstenot objektīvu izmeklēšanu cilvēktiesību pārkāpumos. Un mums ir jāpārbauda, ka visi fakti ir atbilstoši un ka mēs arī uh, Eh, gūstam eh, visu konfliktā iesaistīto pušu atzinību. Eh, tika izvērstas kara, izvērsta kara darbība, šaujot uz apdzīvotajiem rajoniem, pilsētās. No Palestīnas puses tomēr atbildēji bija jābūt proporcionālai un secinājumi tādi, ka tā nebija proporcionāla tuvajos austrumos un arī citās pasaules daļās vienīgais veids risināt konfliktu ir mm, sarunu ceļā. Un uh, īstermiņā, nemaz uh, ilgtermiņā citā nemaz šādas problēmas nav risinājums. Īpaši jāņem vērā Izraels drošības, uh, nepieciešamība pēc drošību, drošības Citādi mēs arī citās pasaules daļās redzēsim problemātisks gadījums. Taču es gribētu atgādināt, ka eh, mums gan ir tiesības eh, izvērst eh, izmeklēšanu, taču mums tas ir jādara arī okupētajās teritorijās, piemēram, cilvēka tiesību padomē neviena no Eiropas Savienības dalībvalstīm nebalsoja pār šo. Šo um, ziņojumu neviens nebalsoja gan pret, bet apvienotā karas un Francija atturējās. Un tādas valsts kā Kuba, Nigērija un tā tālāk pēkšņi izrādījās milzīgas cilvēku tiesību uh, aizstāvis. Un mums, protams, tas ir jāpatur prātā, tad, kad mēs gribam sev pasniegt kā lielos cilvēktiesību aizstāvis. Un mums nevajadzētu eh, izmantot šo te ziņojumu, lai uzsāktu karu pret uh, kādu no, ko, no iesaistītiem pusēm. Kaisers kundze lūdzu. 2006. gadā decembrī tika iznīcinātas daudzas skolas, nopostītas e, dzīvojamās ēkas un daudzi cilvēki zaudēja dzīvību, kad Izrēla uzbruka Gāzes joslai. Es tai laikā biju Gazā. Un mūs vienkārši pārsteidza tas, ka tur, kas tur notika starptautiskās sabiedrības acu priekšā. Bet kopš tā laika Ga, nekas Gazas joslā nav mainījies. Arī turpinās visi šie ne, necienīgie, visa šī necienīgā rīcība. Šis Goldstone ziņojums ir uzskatāms par ļoti drošsirdīgu. Bet vai, vai vispār ir pieļaujams tas, ka masu informācijas līdzekļos tiek apšaubīts šis ziņojums? Fatā un Hamas arī netiek uh, uzskatīts par uh, ideāliem, ideālam organizācijām. Tomēr es uzsveru, ka tieši Izraēlas. Izraels valdība ir izmantojusi, uh, ir bloķējusi šī ziņojuma iziešanu plašākā sabiedrībā ie, ar iebiedēšanas palīdzību. Mēs gribam, lai tiktu izvērsta objektīva, neatkarīga starptautiskajām uh, tiesībām atbilstoša uh, izmeklēšana. Es gribu sacīt, Liberman kungs, jūs šeit netiekat gaidīts, tāpēc, ka jūsu rīcība neatbilst Eiropas Savienības vērtību sistēmai. un jums ir jāievēro visas starptautiskās tiesības, un Eiropas parlaments šai ziņā paliks nelokāms. Mums ir jāpanāk, lai nāktu atklātībā visi briesmīgie notikumi Gazas joslā. Un es tāpēc aicinu padomi un komisiju vienkārši palikt pie tā. Tā patiesība un taisnība. Nekas cits nav svarīgāks par to. Paldies! Mrs. Uh, Neits. Neits Utebrak kundze lūdzu uz divām minūtēm. Komisārs kundze, priekšsēdētāji, prezidentūras priekšsēdētāji. Goldstone ziņojumā tiek īstenots tas mandāts, kas tam tika uzticēts, un tas bija šāds - veikt izmeklēšanu saistībā ar visiem uh, starptautiskajiem uh, cilvēktiesību pārkāpumiem, starptautisko cilvēktiesību pārkāpumiem, kad uh, Izraela no 27. decembra 2008. gadā līdz 2009. gada 18. janvārim izvērs militāras operācijas Gazas joslā. Un eh, mēs to saucam par eh, Goldsona ziņojumu, bet eh, tas nebija tikai Goldsons, tur vēl bija divas sievietes kolēģis viņam. Un tika izmeklēti notikumi Gazā un tika izdarīti secinājumi, kas mazākais ir satraucoši, tie ir briesmīgi satraucoši. Jo vairumā gadījumu, kas tika izskatīti starptautisko tiesību un starptautisko cilvēktiesību pārkāpumu, Ženēvas konvenciju pārkāpumi tiešām tika izdarīti no tās valsts puses, kas apgalvo, ka tā ir vienīgā demokrātiskā valsts šajā reģionā. Un tas tiešām ir ļoti satraucoši. Mēs to nedrīkstam tā atstāt. Tāpēc, kad eh, mūs aicina ieņemt eh, nu, kādu nostāju attiecībā pret šo ziņojumu, te nav runa par nostāju par vai pret Hamas, par vai pret Palestīnu, vai par vai pret Izrēlu. Mēs vienkārši iestājāmies pret starptautisko, cilv starptautisko cilvēktiesību pārkāpumiem, neatkarīgi no tā, kurš šos pārkāpumus veids. Tas mums ir skaidri jāpasaka. Paldies! Lukas kundze uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vienkārši gribēju paust savu prieku, ka mēs beidzot plenāru sēdē apsveržam Golsona ziņojumu. Tas ir ļoti svarīgs ziņojums, ļoti svarīga problēma. Un līdz šim Eiropas Savienība vispār nav piedalījusies šādu jautājumu risināšanā. Un pilnīgi apkaunojuši tas, ka padomu vēl ar vienu nav pieņēmusi rekomendāciju saistībā ar šo Goldstone ziņojumu prezidentūra saka, ka jūs atbalstāt šo ziņojumu. Jā, nu tad lūdzu dariet to publiski. Un vēl es gribētu sacīt, es esmu priecīgi par to, ka eh, parlamenta rezolūcijā par cilvēktiesību padomē. Mums ir divi ļoti svarīgi panti, kur tiek minēts, ka cilvēktiesību padomē ir jāīsteno šīs uh, eh, Golsan ziņojuma rekomendācijas, un tas jādara konsultējoties ar eh, profesionāļiem konkrētajā jomā un arī ar Eiropas Savienības iestādēm. Hamas neuzņemas uh, savu atbildību pietiekoši lielā mērā. Un no Izraēlas puses izskan informācija, ka uh, neti, beztiesiskie akti tika veikti tīri no uh, armijas komandieru puses. Un tāpēc ir pilnīgi skaidrīgi, ka e, Eiropas Savienībai ir jāizdara spiediens uz e, ANO ģenerālu sekretāru, lai pieliktu punktu šī humanitārajai krīzei gazas sektorā. Un es aicinu vēlreiz pārtaukt šo okupāciju no Izraēlas pusi. Kaminski kungs uz divām minūtēm lūdzu. Priekšstādātāja kungs, dāmas un kungi, Es uzskatu, ka Goldstones ziņojums ir netaisnīgs un nav labi nolīdzvaros. To ir sagatavojusi ANO, kur ir tādas valsts kā Lībija, Somālija, Nikaragva, Irāna. Tad līdz ar to man rodas jautājums, kādas tiesības ir šīm valstīm, ja tās pašas e, neuztver cilvēktiesību ievērošanu nopietni. Tāpēc es uzskatu, ka Šis ziņojums nāk no ļoti aizdomīga avota. Šim avotam ir ļoti negatīva attieksme pret Izrēlu. 25 rezolūcijas saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem tika izveidotas, eh, tika publiskots, un vesels 20 no tām ir vērstas pret Izraēlu, bet ne, nekur nebija runa par citās valstīs īstenotajiem cilvēktiesību pārkāpumiem pret sievietēm, piemēram. Tāpēc es gribētu sacīt, ka šis Goldstone ziņojums nav objektīvs. Tas mēģina uh, aizsargāt Hamas uh, pozīciju. Uh, Un te nav minēts, ka vesels astoņus gadus tūkstošiem granātu tika mestas Izraels miermīlīgo pilsoņu virzienā. Ir pār par 1500 uh, tiesu procesu, kas ir uzsākt pret uh, eh, Izraēlas uh, eh, armijas uh, pārstāvjiem. Uh, Un katrai valstī taču ir tiesības aizsargāt savus pilsoņus, bet no otras puses, no palestīniešu puses nav nekas tāds pieredzēts. Viņi nekādā veidā netiek sodīti. Tāpēc es uzskatu, ka mēs nevaram uztvert nopietni šo ziņojumu. Trianta Filīdis kungs uz pusotru minūti. Priekšsēdētāja kungs Goldstona Ziņojums eh, liecina par briesmīgiem cilvēku tiesību un humanitāro tiesību pārkāpumiem no Izraels armijas puses. Mēs redzam, ka šeit tika pārkāpta 4. Ženēvas konvencija. Un eh, tad, ja eh, šis ziņojums kritizē arī um, Palestīnas pusi. Palestīna šo ziņojumu pieņem, bet Izraela nē. Un eh, Eiropas Savienībai būtu jāņem vērā šie principi, uz kuriem balstās cilvēku tiesības. Un tāpēc uh, eh, Goldsons ziņojums ir jāapspriež cilvēku tiesību padomē un ir jāizvērš konkrēta rīcība, lai novērstu šo situācija. Ja mēs tiešām gribam atrisināt šo Palestīnas problēmu, tad eh, tā ir jārisina Hāgas eh, krimināla tiesā. Un runājot par eh, secinājumiem šai ziņojumā, mums jāizskata iespēja, uh, lai iespēja Um, lai nodrošinātu, ka palestīniešiem ir tiesības atgriezties Izrēlā, un tas ir mūsu uzdevums rast šādu mierīgu risinājumu. Un tādā veidā mēs varam izmantot šo ziņojumu, lai tiešām risinātu šo problēmu. Belderkungs uz vienu minūti. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs. Šis ziņojums bija ļoti svarīgs, tad, kad Izrēlas uh, delegācija um, šeit apmeklēja Eiropas parlamentu, tad tika sniegt pilnīgi informāciju no viņa puses arī saistībā ar viņu militāriem operācijām Gazas joslā. Un ļoti sīki eh, viņi izskaidroja eh, šo izmeklēšanu un tos eh, apgalvojums par lielajiem Eiropas Izrē, eh, par lielajiem Izraēlas armijas īstenotajiem pārkāpumiem. Un te mēs, protams, nevaram, eh, te mēs, protams, izskatām eh, katrus, katru iespējamo pārkāpumu, bet kā ir ar Hamas? Katrā ziņā te nav nekādu šaubu par to, ka Hamas tīšām uh, Eh, pakļāva savus pilsoņus kara briesmām, neko nedarīja, lai viņus aizsargātu. Un katrā ziņā skaidrs, ka um, Izraels armija uzbruka tikai tāpēc, lai aizsargātu savus pilsoņus no pastāvīgajiem granātu metieniem no Palestīnas puses. Tāpēc skaidrs, ka šī izmeklēšana nebija objektīva, un tās, tā, tās secinājumas vienkārši tiek nosodīta Izraela, un tas arī viss. Lūdzu, nākošais runātājs. Pontes kungs, priekšsēdētāji, paldies. Pilnīgi skaidrs. Jau pašā sākumā bija, ka Izraela tiks parādīta par tādu noziedznieku. Un Goldstona komandu atbalstīja tādas valsts kā Ēģipte un Pakistāna. Mēs, protams, zinām, kāda ir cilvēktiesību situācija šajās valstīs. Un te nav runa, pilnīgi nav pieminēta 12 tūkstoši granātu, kas tika mestas Izraels virzienā apdraudot mirmīlīgos iedzīvotājus. Un te arī netiek pieminēts, ka Izraels uzbrukumi tika vienkārši īstenot, lai aizsargātu savus pilsoņus. Un nav arī nekas runāts par to, ka Hamas izmanto savus eh, civiliedzīvotājus eh, kā dzīvo mērķi Izraels armijai un ka tiek izmantot civila ēkas eh, armijas vajadzībām. Priekšstādātāja kungs šim ziņojumam ir tikai viena vieta. Tas vienkārši iedaras papīra grozā. Nav nekāda jēga mums tērēt laiku uz to. Te nav mm, runa par to, ka mēs varētu politiski vērsties pret Izrēlu. Lūdzu, Albertīnī kungs, uz divām minūtēm. l'opinione pubblica è divisa sul rapporto goldstone. Sabiedrības viedoklis par Golsona ziņojumu nav viendabīgs, ir īpaši runājot par uh, Izrēlas aizsardzības spēku uh, rīcību uh, šīs operācijas laikā, ka tās ar nodomu nogalināja gazas iedzīvotājus, bet šeit mēs ignorējam noteiktus faktus. Bija noteiktas ēkas, mājas, kuras uh, kurām uzbruka, bet šajās ēkās atradās ieroči un munīcija. Un šos ieročus un munīciju izmantoja eh, eh, cīņās. Un eh, tika uh, Izrēla, uh, Izrēla uh, ar nelieliem lādiņiem šāva uz jumtiem, kur cilvēki bija uh, sapulcējušies, lai cilvēki dotos projām pirms uh, nopietnāka uzbrukuma. Un ir, uh, Izrēla veica vēl daudzus uh, citus pasākumus, lai samazinātu upuru skaitu, un tāpēc mēs nevaram apvainot Izrēlu, ka tā ar nodomu nogalināja civilā, civiliedzīvotājus. Liba Mandas kungs. Uh, no rīta Eh, tiksies ar mums. Un uh, Mahmuds Abbas kungs, kas pārstāv Palestīnas pusi, uh, to darīs uh, pēcpusdienā. Un abās sanāksmēs mm, tika norādīts, ka abas puses vēlas nolikt ieročus, jo cīņa ir izcinājusies pārāk ilgi. Eiropai ir kontakts ar abām pusēm, un mums būtu jāturpina uh, darboties kā tādam godīgam starpniekam, jo uh, jebkurā citā gadījumā situācija tikai pasliktinātos. Paldies par uzmanību! Paldies! Tagad es uzņemšos priekšsēdētāju lomu un runāšu ungāru valodā. Tagad tavāts tiek dots Hovit kungam uz divām minūtēm. Pagājušā gadā ir ANO augstais komisārs cilvēktiesību jomā ieradās šajā parlamentā un pateica, ka Goldstone ziņojumā ir norādīts uz cilvēktiesību pārkāpumiem no abām pusēm, ka ziņojums ir godīgs un, uh, un atbilst starptautiskajiem standartiem. Tāpēc mums nevajadzētu viņu atmest, bet darboties ar šo ziņojumu. Es esmu runājis gan ar Izraels pārstāvjiem, gan ar uh, Palestīnas valdības pārstāvjiem un arī ar Gazas uh, joslas iedzīvotājiem. Uh, un es aicināju viņus sadarboties Goldstonas ietvaros, Goldstonas ziņojuma ietvaros un uzsākt neatkarīgu izmeklēšanu, lai e, nodrošinātu, ka pārkāpumi tiek novērsti. Es runāju arī ar Poznaru kungu, kas e, šeit bija un aicināju darīt to pašu. Spānijas prezidentūras kol kolēģiem es gribēju teikt, Eh, nemēģiniet panākt to, ka Eiropas Savienībā būtu vienprātība par šo jautājumu, eh, neskatoties uz eh, izmaksām, jo mums ir jāņem vērā visu šī konflikta upuru vēlmes, un mums ir jāmēģina atrast iespējamais labākais, labākais risinājums un jāturpina izdarīt spiediens šī izmeklēšana par cilvēktiesību pārkāpumiem, ko veiks cilvēktiesību padome, tāpat kā uh, Eh, starptautiskās eh, tiesas lēmums no 2004. gada ir jāņem vērā, tā, ir jāņem vērā eh, ņemot vērā šo dokumenta būtību. Tie, kas šeit runā par Golsonas ziņojumu kā aizdomīgu avotu, es gribētu teikt, ka šis ziņojums ir jāatbalsta, jo tas um, runā visu planētas iedzīvotāju vārdā ja mēs runājam par uh, kara noziegumiem, tad par tiem ir jāsoda. Un uh, ANO ģenerāls sekretārs ziņoja, sekretārs ziņoja uh, drošības padomei, ka šie, ka pusēm ir jāuzņemas kaut kādu pienākumu un Eiropai ir jānodrošina, ka tas tā arī notiek. Paldies. Paldies Hovid kungam. Tagad viena minūte Rīsas kundzei priekšsēdētāji, šo debašu mērķis nav eh, izveidot mums prokurorus un eh, lai mēs tiesātu to, ko mēs nesam tiesīgi tiesāt. Mērķis ir eh, dobots. Pirmkārt, izgaismot vienu un otro atbildību gāzes karā un tāpat arī es gribētu sacīt, mums ir jāuzdod sev jautājums, ko tad mēs darīsim šodien, lai atvieglot atgriešanos pie dialoga. Es nedomāju, ka Goldstone ziņojums būtu konstruktīvs akmenis šajā ēkā sakarā. Un arī tas ir jāatgādina. Tas, ka e, mums ir jāņem e, vērā e, tādi tā saucamie cilvēktiesību prokurori, kā ir, kāda ir Saudārābija, Krievija, Pakistāna, Irāna. Un šādā situācijā mēs nevarēsim virzīties uz priekšu. Savukārt, uh, Izraēlai ir jāuzņemās savas demokrātiskās valsts atbildība un pilnīgi skaidri jāizgaismo gaz, karš Gazā, tāpat arī ņemot vērā tās diplomatiskās, militārās un citas intereses, kā jau ebreju valsts to ir varējis darīt pagātnē. Paldies. Nākošais runātājs. Eh, nākošais runātājs Albrechts uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sacīt, ka esmu gandrīz, ka mūsu rīcībā ir rezolūcija par Goldstone ziņojumu Eiropas parlamentā, nepārceļot, eh, protams, to austrumu konfliktu uz Briseli. Taču, ja mēs vēlamies mieru, tad mums ir jānāk lai ar aicinājumu visām pusēm, nemēģinot reproducēt eh, domstarpības. Mums ir jāpieprasa starptautisko tiesību un civilu tautu tiesību, cilvēktiesību ievērošanu, mums ir jāatbalsta šī izmeklēšana. Ja tā ir objektīva un skaidri, jānorāda, ka šeit nav runa par to, ka mēs eh, nostādām nelabā lomā Izraēlu. Mums ir eh, skaidri jānosoda viss no Eiropas Savienības puses, kas apdrauda Izraels valsts leģitimitāti. Mums ir jāapzinās, ka Izrēlē, Izrēlē ir tāda spēka, kas strādā e, pār mieru un iecietību vidējos austrumos, tieši tāpat kā to darām mēs. Mums ir jāņem vērā tas fakts, ka eh, NVO e, NVO dažādas, darb, e, dažādas darbības un to kavēšana, kā to darīja, ir mans nav pieņemams. Paldies, nākošais runātājs Tarnovs. Golsons ziņojumu pasūmī, pasūtīja ANO, kas ir sadarbojas ar Izrēlas ienaidniekiem, tāpēc mēs šeit nevaram runāt par kaut kādu godīgu analīzi. ASV kongress uzskata, ka šis ziņojums nav objektīvs, e, jo tas nerunā par Hamas terorismu un par to, ka Izraela izpē, joprojām strādā pie 150 gadījumiem, e, kuru laikā tiek izpētīts e, Izraels puses pārkāpumi. Uh, Eh, palestīnieši ilgojas pēc ne, līderiem, kas spēs nodrošināt mieru ar Izvēru. Ir skaidrs, ka arī Izraels iedzīvotāji ir cietuši, jo uh, no Hamas puses uh, tiek apšaudīta Izraels dienvidu daļa. Tī, un ja mēs mēģināsim, un ja mēs turpināsim uh, spiest uz to, ka Izrēlā būtu jāpastāv divām valstīm, tad tas atļaus risināt uh, procesu, uh, eh, miera procesu Izrēlā. Savukārt Goldsons ziņojums šeit neko mums nedod. Paldies! Šolts kungam vārds. Izrāle ir tiesības aizsargāt savus iedzīvotājus. Uh, bet man kā vācietim es nevaru pieņemt to, ka pusotras miljons eh, palestīniešu dzīvo vislielākajā eh, brīvdabas cietumā, eh, kā ieslodzītie tādēļ, ka, ka politikas netiek ieviestas. Vairāk kā 44 procenti no bērniem, kas ir jaunāki par 14 gadiem iz, uh, Gazas reģionā cieš, Izrēla ir kara stāvoklī, un viņi piekop politikas pret civiliedzīvotājiem. Un tieši tāpēc mēs aicinam, lai tiktu veikta izmeklēšana uh, saistībā ar starptautisko tiesību un cilvēktiesību pārkāpumiem. Uh, Un mums kaut kas ir jādara, lai risinātu šo problēmu un novērstu vardarbības ciklu. Un tieši tāpēc Eiropas Savienībā ir jānodrošina, kā Goldstone ziņojuma ieteikumi tiek ieviesti. Paldies Šausa kungam, tagad Fantānas kungam pusotru minūti. Paldies priekšsēdētāji! ANO cilvēktiesību padome ir apstiprinājusi Kolsons ziņojumu ar vairākumu pārsvaru, tomēr ir daudzas. Tomēr tās daudzas valstis, kas nodrošināja šo te vairākumu, liek mums padomāt, jo tās bija Ķīna, Saudarābija, Pakistāna, un mums ir jāuzdod jautājums, ja šīs valstis e, nav īsti tās modeļu valstis, runājot par cilvēktiesību aizstāvību, un, un mēs šeit aicinām Izrēlu un Hamasu veikt e, izmeklēšanu par cilvēktiesību pārkāpumiem. Man liekas, ka mums nevajadzētu uh, pieņemt vienas vai otras puses viedokli uh, Man liekas, ka mums ir jānodrošina tāds līdzsvarota viedokļa pieņemšana un jānodrošina drošība tajā reģionā un uh, jāpieņem tas, ka abu uh, tautību valstīm ir tiesības eksistēt un mūsu kristiešu kultūra, mūsu cilvēku izpratne, mūsu vēsture norāda uz to, ka visa vardarbība ir jāsoda taisnīgi. Paldies Fontānas kungam. Nākošais runātājs Omenes Ruitenes kunga, kundze uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji. Vairākas reizes es jau esmu runājusi un esmu teikusi, ja mēs neatzīsim to, kas noticis pagātnē, tad mēs nespēsim izveidot nākotni. Un it īpaši tas attiecas uz šo konfliktu tuvajos austrumos. priekšsēdētāji, esmu saņēmusi, es esmu dzirdējusi daudz kritikas attiecībās Goldstonas ziņojumu, un es pazīstu Goldstonas kungu, kad viņš darbojās kā samierinātājs un veica daudzas izmeklēšanas Dienvedāfrikā. Goldstons kungs, vismaz kā es to redzu, ir tas īstais cilvēks, kas var rakstiski norādīt faktus un var padarīt samierināšanos iespējamu. Diemžēl, priekšsēdētāja kungs, izskatās, ka tas, kā, rep, kā ziņojumi ir uzņēmuši, izskatās, ka e, tas nenodrošinās e, samierināšanos, bet tieši uzskata polarizēšanos. Izrēla noraida šīta ziņojuma secinājums bet tā ir nolēmusi, ka izmaksās kompensācijas e, upuriem un arī ir sodījusi dažus no saviem uh, militāristiem. Tas nozīmē, ka kaut kas slikts ir noticis. Savukārt Hamas neko šeit nav darījis. Un es gribēju zināt, vai mm, izmeklēšanas komiteja var uh, doties uz gāzu un patiešām tur veikt izmeklēšanu. Izrēlē ir grūti laiki, ANO, un uh, Es ceru, ka jaunā Eiropas Savienības ārlietu politikas pārstāvi nodrošinās, ka mums ir mm, skaidrs Eiropas Savienības viedoklis, mums ir jāievēro, protams, cilvēktiesības, jā, mums ir jāievēro abu pušu uh, intereses Un ja mēs piekdien varam vienoties par šo te vienotību, tad priekšsēdētāji es būtu ārkārtīgi priecīgi un varbūt, ka mēs arī mēģinātu tad atrast risinājumu tuvu austrumu problēmām. Paldies! Nākošais runātājs būs Sen Seknalovas kundze uz vienu minūti. Kolēģi, vienmēr ir ārkārtīgi grūti salīdzināt statistikas datus, ja mēs runājam par cilvēktiesībām. Ir skaidrs, ka Gazā gāja bojā vairāk tūkstots civiliedzīvotāji, savukārt no Izraels puses 30 karavīru, un tad mums ir eh, skaidrs, kurš šeit bija uzbrucējs un kurš bija cietušais. Mums ir arī jāzina, kāpēc 2006. gada vairāk kā tūkstots raķetes tika izšauts no Gazas joslas uz civili iedzīvotājiem Izrēlā, ieskaitot uh, biezi apdzīvotus rajonus un arī publiskas ēkas. Un es gribēju jautāt, tad, kā tad valsts var aizsargāt savus iedzīvotājus, un vai šeit nevar izmantot uh, armiju pret teroristiem, kas izvēlto cilvēkus kā dzīvo vairogu, un ko starptautiskā sabiedrība ir darījusi, lai novērstu šo terorismu, un varbūt, ka šeit mēs varam runāt par dubultiem standartiem. Un atbild uz šiem jautājumiem ir ārkārtīgi grūta, ja mēs runājam par Eiropas Savienības kopējo ārlietu politiku. Bet mums ir jāveicina uzticības veidošana un jāmēģina atrast ilg ilglaicīgs, mierīgs risinājums tuvajiem austrumiem. Protams, ka mums ir jāizpēta viss, kas ir noticis Gazas konflikta laikā, kas arī notika pirms šī konflikta. Paldies! Nākošais runātājs Rinaldī Kungs uz vienu minūti. Grazie, prezidente, cari kolēģi. Paldies priekšsēdētājiem. Dargie kolēģi, Goldstone ziņojums. E, paliks kā viens no stūrakmeņiem. Varbūt mēs nesam pietiekami izvērtējuši e, tā sazarojums nākotnē apgalvojot starptautisko regalitāti, ar kur liberāļi demokrāti, e, pie kuras īpaši pieķērušies demokrāti. Mēs atbalstām, ka ir jāskat šis jautājums starptautiskajā krimināla tiesā, ka jā, kom, jāpiešķir kompensācijas upuriem. Jautājumi, pie kuriem nav varējuši strādāt eh, NVO Izrēlā. Valsts tāda kā Izrēla šķiet ir aizmirsusi. Uh, ka tā var smelties lielajā ebreju kultūrā, kur, kurai mēs visi esam mantinieki. Hezbolla ir vēl spēcīgāk šodien nekā pagātnē Lībānā. Un šodien Hamas ir spēcīgāks uh, Gazā nekā tas bija pagātnē. Un mums ir jāsāk Gazai paliksim cilvēcīgi. Paldies, nākošais runātājs uh, eh, Brepulsa. Eh, uz vienu minūti. Paldies. Eh, priekšsēdētāja. Goldstone ziņojums ir pierādījis to, ka gan no Hamas, gan Izraels puses ir bijuši cilvēktiesību pārkāpumi gaz, eh, gazas eh, operāciju laikā. Un Izatskanēja aicinājumi veikt neatkarīgas uh, izmeklēšanas no abām pusēm. Tas vēl līdz šim nav noticis, tāpēc es gribētu uzdot jautājumu, kāpēc Eiropas Savienība eh, nav. Eh, eh, kāpēc Eiropas Savienība ir pieļāvusi nesodāmību šajā pasaules daļā, kur netiek ievērotas cilvēktiesības un taisnīgums? un kā Eiropas Savienība var ignorēt šos kara noziegumus. Šeit nav runa tikai par Izraels drošību. Notiek ļoti nozīmīgi cilvēktiesību pārkāpumi, un šajā ziņojumā nekas neattaisno rekomendāciju neīstenošanu. Es aicinu e, pienācīgi rīkoties, ņemot vērā ziņojuma ieteikumus, lai tas varētu gūt panākumus. Paldies! Nākošais runātājs Van Hjāriks. Van Dālens. Šis ir vienpusīgs ziņojums, eh, kurā ir ļoti daudz eh, kritikas pār eh, ekonomisku mērķu iznīcināšanu un pār <clears throat> uzbrukums cilvēkiem. Uh, Šeit nav nekas, ziņojumā nav norādīts, ko tad Hamas darīja nepareizi. Tas ir uzbrukoši Izrēlai, taču no citiem avotiem mēs zinām, ka Hamas e, tik tiešām ir meklējis patvērumu dažādās civilās sākās slimnīcās un, e, protams, e, daudz, daudzās apsūdzības Goldstone ziņojumā ir jāizmeklē. Taču arī no Izraels puses ir uzsāktas izmeklēšanas. Tomēr es šaubos, vai mēs eh, varēsim saskart, eh, saskarties ar tādu pašu attieksmi no eh, Hamas puses. Paldies, Vandālēn, kungs. Nākošais runātājs Patriks Lējārīgs uz vienu minūti. Vai tas jums patīk vai nē, bet Godsons viņiem apstiprināja ANO ģenerāla asambleja, un es neredzu, kāpēc šodien būtu divi, eh, divas dažādas olekts, ar kurām tiek mērtī, mērīts starptautiskās tiesības. Ir viena starptautiskās tiesības, un Godsons ziņojumā ir norādīts jēdziens kara noziegums, ko arī mēs visi varējām redzēt televīzijas ekrānos. Pat Izraels karavīri ir E, liecinājuši, ka viņi ir saņēmuši pavēles šaut uz civiliedzīvotājiem. Un šajos apstākļos Eiropas Savienībai un parlamentam ir jārada apstākļi, lai Izraels valdība e, ievērot startautiskās tiesības, ja nepieciešams izmantojot sankcijas, e, pārtraucot, pārtraucot Eiropas eh, Savienības Izraels eh, asociācijas eh, līgumā pantā norādīto, kas ir ļoti vienkārši iztenojums. Eiropas Savienība ir jāpliecina sava apņē, apņēmība, un nekas pagaidām nav izdarīts, kā to norāda Goldstone ziņojumā. Tāpat arī ir jā jāsaprot un jāizsaka savs viedoklis par jautājumu, vai mēs vēlamies e, taisnīgu pasauli, kur valda miers, vai mēs ļausim valdīt džungļu likumiem. Mums ir jāuzņem savu atbildību Eiropas tautu un visas pasaules priekšā. Paldies. Nākošais runātājs Meser Šmits. Paldies priekšsēdētājiem. Šis ziņojums ir ļoti sāpīgi nodaļa apvienoto nāciju vēsturē, kurā ir skatīta gāzes kara vēstule, nedomājot par to, kā, tas ietek, kā šī situācija ietekmē arī Izraels eh, civiliedzīvotāju dzīves. Kā mēs varam skatīt šo jautājumu, neņemot vērā simtiem tuneļus, kas pastāv starp Gāzu un Ēģipti, kas ir paredzēti ieroču kontrabandai, lai varētu kaitēt Izrēlai? Kas var e, uzrakstīt ziņojumu, neiekļaujot e, to faktu, ka Izrēlā pastāv perfekti darbojošās tiesu sistēma, lai Eh, kāda tad būtu atbilde uz visiem jautājumiem? Goldstone kungs nav sniedzis atbildu šiem jautājumiem un ir, eh, ir ļoti sāpīgi skatīt šo jautājumu Eiropas parlamentā, un tas arī sāpīgs jautājums Eiropas Savienībai. Paldies, Mesteršmit kungs. Nākošais runātājs princ, princas Deros. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Klausoties debatēs Likās, ka daži, eh, lasīt, ka daži runātāji nav izlasījuši šo ziņojumu. Es, piemēram, neesmu izlasījis. Eh, Izrēlā ir. Eiropa, eh, Izrēlai nav tiesības neļaut ārlietu, citu valstu ārlietu ministriem iekļūt Gazā. Un nedrīkst un viņi pārkāp eh, dažādu Eiropas valstu suverenitāti. Izraela pret mums attiecas augstprātīgi, un kas nebūtu nav pārsteidzoši, ņemot vērā to, ka viņi turpina pārkāpt eh, miljonu palestīniešu tiesības. Mūsu vēlme ievērot e, cilvēktiesības un likumu spēku, un mēs atbalstīsim Goldstonas ziņojumu, e, lai, pa, lai, nodru, lai pārliecinātos, ka šīta politika tiek ievērota. Un, lai nodrošinātu arī to, ka tiktu mazinātas cilvēku, tiesi, e, cilvēku ciešanas, un šis ziņojums ir jānodod e, starptautiskajai tiesai, lai tiesa varētu pieņemt attiecīgos pasākums. E, daudzas mūsu valstis ir pievienojušās Ženēvas konvencijai, un mums būtu jāsāk skatīt dažādus kara noziegumus mūsu tiesās. Tomēr es gribēju vēl kādu labojumu teikt. Uh, Vairākas reizes tika teikts, ka šajā ziņojumā netiek norādīts, ka Hamas šauja raķetes uz Izrēlu. 31. lapas pusē ir teikts tieši uh, par to, kā ietekmējusi, uh, kā tika ietekmēta Izrēla, uh, tad, kad uz Izrēlu šāva Hamas raķetes. Paldies! Nākošais runātājs Takuls kungs. Paldies priekšsēdētāji! Eiropas Savienības locekļiem ir sev jāatgādina, kādas tad ir Eiropas Savienības vērtības - demokrātija, eh, cilvēktiesības un brīvības. Un Goldstonas ziņojuma mērķis bija eh, veikt godīgu izmeklēšanu, bet šis te mērķis netika sasniegts. Mums arī ir sev jāatgādina, ka ir valstis kā Kuba, Ēģipte, Pakistāna, uh, Saudi Arābija, kas neatzīst vienlīdzīgas tiesības, kā to dara Eiropa un arī Izrēla. Mēs zinām, ka ir cīņas starp Fatā un Hamas un ka ir cil daudz cilvēku šajās cīņās zaudējuši dzīvību. Mums ir jānodrošina, ka palestīnieši var nodrošināt vienotu vadību, uh, un lai viņi pārtrauktu uzbrukt Izraels demokrātijai un varētu izveidot arī savu demokrātisko sistēmu. Diemžēl šis ir vēl viens traips ANO vēsturē, jo ir daudzi karavīri un eh, daudz karavīru, kurus jau, Hamas joprojām tur kā ieslodzītos, ja tīpaši viens uh, Francijas uh, valsts piedarīgais. Tagad Van Ordenkungam vārds. Mēs jau, jau daudzreiz ir runāts par vairākiem aspektiem, kā Izrēla ir iejaukusies vai uzbrukusi Gazai, bet Izrēlai netika doda iespēja runāt par to, kā tiek plānoti un izpildīti terori akti pret Izrēlu. Es patiešām jūtu līdzi palestīniešu tautai, bet jau 60 gadus viņu intereses neievēro tie, kas viņus vada un kuru profesija ir terorisms. Un ja šis ziņojums nāk no uh, netik. Uh, augsti vērtētās ANO cilvēktiesību padomas, kā jau to norādīja daudzi šeit, tad ir ir, ir jau skaidrs no paša sākuma bijis tas, ka no vienas puses iz, ka Izrēla tiek tikai vienpusēji nosodīta. Jo tur tik daudz rakstīts par Izrēlu, bet ļoti maz par Hamas. Un tur tiek pieminēts, ka palestīniešu un, un jāpanāk tas, ka šīs te grupas nosoda vardarbība pret Izrēlu. Un šajā 154 lapas pusēs es neko neredzu, kas, pied, kas būtu saistīts ar tādiem konstruktīviem priekšlikumiem situācijas risināšanai. Šeit tiek eh, runāts tikai par cilvēktiesībām, par dažādiem starptautiskiem instrumentiem, un visas šī situācija ir Uh, nelīdzsvarot atspoguļot, un tas nenāk par labu ANO. Paldies Van Ordena kungam, un nākošais runātājs būs Tēnis kundze. Paldies priekšsēdētāji. Abas konfliktā iesaistītās puses ir noraidījušas uh, Goldstone ziņojumu, Šis ziņojums ir pretrunīgs, bet visas valstis, kas sevi uzskata par demokrātiskām valstīm, e, viņām ir jāpieņem, ka ir jāveic neatkarīga izmeklēšana un militārā izmeklēšana, ko veic uh, Izraels armija, tas nav pietiekoši. Ja mums ir. Ja mēs vēlamies nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu, tad mums būtu vairāk uh, jāspiež uz abām pusēm, lai risinātu iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus. Kara noziegumi ir jāizmeklē saskaņā ar starptautisko likumdošanu, starptautiskām tiesībām un starptautiskā uh, krimināla tiesa. Uh, pie tās, pie šai tiesai būtu jāstrādā saskaņā ar Romas. Uh, ar Romas statūtu 12. pantu un jānodrošina arī tas, ka Gazas josla vairs netiek okupēta. Un tagad brīvais mikrofons. Nikolašikungam pirmajam būs vārds. Liels paldies priekšsēdētāji! mums nebūtu jāignorē Izraels tiesības aizstāvēt sevi, kad mēs runājam par šo jautājumu. Izrēlai ir nopietni uzbrukts. Un daudzas ģimenes tika skartas un, un, un bija nodarīts liels kaitējums, bet mums ir jāatceras, ka Hamas uzbruka Izraēlas nometnēm no savas teritorijas. Mums ir jāpieprasa, ka vardarbība šajā reģionā tiek beigta, un tajā pašā laikā jāizsaka līdzjūtība daudzajiem konflikta upariem. Mums ir jānodrošina vai jāpanāk tas, ka, e, ir, ka tiek iecelts uzticams e, palestīniešu e, puses pārstāvis, e, jo pretējā gadījumā visas mūsu prasības e, nenesīs nekādu labumu. Mums ir ātri jārīkojas, lai e, risinātu situāciju šajā rajon, e, reģionā. Nākošais runātājs pap, Papadaka Lūkundze. Goldstone politika, e, kas e, E, vēlas ieturēt vienlīdzīgu distanci ab no abām pusēm, mūs nevirz uz priekšu. Gāza atrodas e, e, nožēlojumā situācijā. Mēs esam uzklausījuši liecības no Sarkanā krusta puses, no Pasaules bankas. Un visa veida ziņojums, kas apliecina, ka situācija Gāzā ir nehumāna. Neaizvērsim acis saskaroties ar šo situāciju. Izrēlieši e, piemin pašaizsardzību un izdara triecienus, un palestīnieši cieš. Mēs nosodām un stingri nosodām civilu iedzīvotāju bojājuģi Izraels pusē, taču tas neattaisno tas neattaisno Izraēlu palestīniešu iedzīvotāju nogalināšanā. Mēs šeit nesam, lai spēlētu prokurorus, ne arī, lai būtu kā poncijas pilāts, mazgātu rokas nevainībā un atļautu uh, turpināt asins izliešanas. Mēs pagaidām ļaujam uh, ļaujam iestāties, eh, ļaujam turpināt nesodāmību un eh, stiprākā tiesības pār vājāko. Paldies! Nākošais runātājs Barandi Bilbao. Barandika, Barandika Bilbao. Ja, Michael Theurer ist mein Name. Ähm, der Goldstone-Bericht enthält Menschenrechtsverletzungen von beiden Seiten. Paldies, esmu Mihēls Toirers. Goldstones äh, ziņojums norāda uz cilvēktiesību pārkāpumiem abās pusēs, un nāvju skaits ir pārāk liels, bet uh, raķešu šaušana uz Izrēlu nav pareizais risinājums, un, un tā ir militāra reakcija. Pagājušā nedēļā mēs redzējām, ka Izrēlā cilvēki nopietni ņem šāda veida militārs risinājums. Ziņojumā tiek teikts, ka Izrēla turpina ar nodomu uzbrukt civilā, civiliedzīvotājiem. Tas vienkārši nav ticami. Hamas izmanto cilvēkus kā dzīvo vairogu. Un ziņojums vienkārši saka, ka Izraēlas e, armija darīja, ko tā varēja, lai vienkārši uzvarētu šajā konfliktā. Bet uh, Hamas it kā neko nebija darījis, kad šāva raķetes uz Izrēlu. Jo Izraela šajā gadījumā tikai mēģināja nodrošināt to, ka raķetes netiek šautas uz Izraelu, un dažos gadījumos pat tas notika no ēkām, kas atrodas tuvu ANO ēkā Gazas joslā. Mums ir jāveicina cilvēktiesību ievērošana Eiropas, un tas ir jādara Eiropas parlamentā, un jāicina abas puses atgriezties pie miera sarunām. Eh, paldies, Torerkungs, par jūsu runu. Es izdarīju kļūdu, kad ieteicu iepriekšējo runātāju. Tagad eh, vārds nākošai runātājai. Izrēlā Goldsona darbs eh, ir pilnīgi, pilnīgi noniecināts. Tiek organizēta difamācijas kampaņa pret cilvēktiesību aizstāvjiem un ir tīpaši jaunais Izrēliešu fonds, fond, nodibinājums, kas finansē Izraels cilvēktiesībā aizsardzības organizācijas un it īpaši pret eh, priekšsēdētāju, bijušo kneseta deputāti, eh, universitātes pastiedzēju, eh, intelektuāli, cieviešķiesību aizstāvī, ļoti pa pacifisti kas ir kļuvuši par upuriem eh, ra, patiesām raganu medībām. Eiropas Savienībai ir jāsniedz uh, viennozīmīgs atbalsts cilvēktiesību aizstāvjiem visās valstīs, taiskaitā Izrēlā, kurā nesodāmība ir kā apvainojums demokrātiskām vērtībām. Eiropas Savienībai ir jāizstāv Izrēla no tās pašas demoniem. Paldies! Un Nākošais Atkins kungs. Paldies, priekšsādātāji. Abas puses ir vainīgas, taču Izraēlas nesamērīga atbilde ir tiešām nosodām. Goldstones Goldstonam ir laba reputācija, un viņš arī pats ir ebrejs. Protams, ka šajā ziņojumā ir dažs kļūdas, taču jāņem vērā, ka tas balstās uz faktoloģisko uh, materiālu. Izrēlai bija jāpiekrīt tam, ka tā, tika, ka tā izmantoja pārāk lielu varu. Un ka ir bijuši arī uh, tās uh, kareivi, kas bija iesaistīti iespējami kara noziegumos. Un Izrēlai ir jāpārtrauc sava augstprātīgā uzvedība un jāuzvedas, jākļūst loģiskai attiecībā pret pārējo pasauli. Paldies, Atkin kungs, un tagad pēdējais runātājs brīvā mikrofona ietvaros in, ir Karisina kungs. Man, paldies, man šķiet, ka Galvenie vārdi šeit ir e, objektīvs, neatkarīgs. Un, e, protams, ka tā ir, e, tas ir pamatoti, ka ir godīgi jānosoda vienādi, jānosoda pārkāpēji un jāiestājas par cilvēku tiesībām. Un, protams, mēs šo konfliktu nevaram risināt viens minūtes laikā. Uh, Un tāpēc šī ir lieliski iespēja mūsu augstajai pārstāvei sniegt uh, neitrālu ieteikumu. Līdzīgi tika risināta problēma Ziemeļīrijā. Pateicoties tam, mums tagad ir miers un uh, abas iesaist, agrā konfliktā iesaistās puses darbojas kopīgā uh, kopīgā valdībā. Un tāpēc skaidrs, ka šim ieteikumam jābūt neatkarīgam, saskaņotam un taisnīgam. Paldies, saka priekšstādātājs, un tagad debašu noslēgumā es dodu vārdu. Nākošajam runātājam. Vai es varētu uzdot jautājumu Kelī kungam? Es esmu pārliecināta, ka viņš labprāt paskaidros. Tā partija, kur es, es, kuru es pārstāvu Ziemeļīrijā, ir valdībā. Mana partija vienmēr ir bijusi iestājusies par mieru, nekad nav bijusi, eh, nekad nav šaudījusies tā kā ir eh, darījusi AJA īra organizācija. Eh, tagad es dodu vārdu, saka priekšsēdētājs Lopes Garido kungam. Paldies eh, priekšsēdētāji eh, pēc šīm debatēm, kas bija ļoti plurālistiskas. Attiecībā ne tikai uz Goldsona ziņojumu, bet arī uz iepriekšējo situāciju, kas izraisīja šī ziņojuma rašanos, es domāju, ka mēs varam no prezidentūras puses atkārtot to, ka Goldstone ziņojums ir atsaucas punkts kā jau tika sacīts no atkārtots no komisijas puses, no Georgijevas kundzes puses, kā viņi to norādīja savā ziņojumā, ir nopietns ziņojums, kurš um, šķiet ir objektīvs. Tas ir ziņojums, kurš um, pauž um, to, ka varētu būt ļoti nozīmīgi cilvēktiesību pārkāpumi un eh, cilvēktiesību pārkāpumi no abām konfliktējošām pusēm, un šajā Šajā sakarā Eiropas Savienība nevar palikt vienaldzīga, saskaroties ar ziņojumu, kurš objektīvā veidā, nopietnā veidā izklāsta iespējamos ļoti smagos cilvēktiesību pārkāpumus. Tāpēc mēs uzskatām, ka E, priekšlikums, kas izriet no šī ziņojuma, ir tāds, ka ir jāveic neatkarīgas un ticamas izmeklēšanas, kas visadekvātākajā veidā varētu reaģēt uz šo ļoti svarīgo ziņojumu un e, kurai mums ir jādod iespēja reaģēt uz šo ziņojumu, kā tas e, tiem Eiropas parlamentā, mums visiem, kuri tic cilvēku tiesībām, to aizstāvēšanai un reakcijai, kāda ir jābūt saskaroties ar ļoti smagiem cilvēku tiesību pārkāpumu gadījumiem. Un eh, arī apvienoties nācijās šis ziņojums tiks apspriests eh, cilvēktiesību padomē. Un eh, E, pie šī jautājuma strādā arī Startautiskā krimināltiesa, kuras priekšā, es domāju, Eiropas Savienībai ir jāpatur konstruktīva, koordinēta pozīcija attiecībā uz e, Goldstone ziņojumā izklā, izklāstītajiem faktiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Lopes Garīgo kungs, un tagad noslēgumā es dodu vārdu komisijas vārdā Kristalinai Georgijevai. Paldies, priekšsādātājiem. Vispirms es gribētu skaidri norādīt to, ka komisija ir eh, konsekventi paudusi savas bažas pār cilvēktiesību situāciju Gazā Mans priekštecis Luī Mišels apmeklēja Gāzu, nekavējoties pēc sastingušās vienoperācijas. Viņš bija atsliecinieks cilvēktiesību pārkāpumiem abās pusēs. Viņš pauda savu viedokli šajā sakarā un izteicās pret šādiem pārkāpumiem. Mēs komisijā ļoti sekojam tam, lai divi jautājumi vienmēr būtu, būtu prioritāri mūsu dienas kārtībā. Pirmkārt, nepieciešamība pilnībā respektēt starptautiskās komentārās tiesības no visām pusēm, un otrkārt, nepieciešamība nodrošināt to, ka visi pūliņi cilvēktiesību situācijas uzlabošanai un atrisināšanai var sasniegt eh, iedzīvotājs Gazā. Kopš pagājušā gada janvāra konflikta Eiropa ir skaidri parādī, norādījusi to, ka mēs cieši sekosim situācijai un apsūdzībām, kas ir paustas saist, at, saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem, un komisija turpina, uz, turpina uzsvērt to, cik nozīmīgi ir cīnīties pret nesodāmību starptautiskās cilvēktiesības un starp, vidēju austrumu miera procesā, respektējot cilvēktiesības un starptautiskos cilvēktiesību likumus ir vēl jo svarīgāk nekā jebkāds, un lai Eiropas Savienība būtu ticams spēlētāj šajā procesā, ir nepieciešams pierādīt to, ka tiek piemērotas pamat, Eiropas Savienības pamatvērtības visos kontekstos un ka tas tiesās skan konsekventi ar starptautiskajām tiesībām visos jautājumos ikvienā punktā. Un es vēlreiz gribu atkārtot, atbalstot prezidentūru sacīto, ka kopīga Eiropas Savienības līnija Goldstone ziņojuma sakarā būs ļoti svarīgs solis šajā virzienā. Paldies! Paldies! Un tagad eh, šīs debatas slēgs, mēs balsosim nākošajā sesijā. Paldies! Kolejnym punktem porządku posiedzenia jest oświadczenie Rady i Komisji. Nākošais jautājums darba kā